Un pirmais darbkārtības punkts būs e, kom, kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības aizsardzības politikas galvenie aspekti un pamatvirzieni komisijas priekšsēžu vietnieces. Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums. Un tad, tad, e, kā jūs arī redzat, Mogherini kundze ierodas. Un tiklīdz viņi būs eh, nosēdusies savā vietā, es arī lūkšu viņu uh, paust mums eh, savu paziņojumu saskaņā ar darbu kārtību. Mogrīni kundze dod jums vārdu. Thank you. I'm sorry. Paldies, atvainojiet par kavēšanos runājāt